dienas 12. marta e, protokola sēdes ir izdalītas, izdalīts vai ir kādas piezīmes? Piezīmju nav, līdz ar to protokols ir apstiprināts. Es jūs informēju par to, ka Valdis Dombrovskis tika apstiprināts par Latvijas ministru prezidentu.